sveicam nākamo komisāri, tā ir Bultas kundze, viņa runās par transportu, un mūsu nākamais darbkārtības punkts ir komisijas paziņojums par gaidamo aviācijas tiesību aktu paketi. Naturalmente diamo la parola subito alla signora commissaria. Eh, komisāra kundze, eh, komisārs kundze ir ieņēmusi vietu, tātad vispirms došu komisārs kundzei vārdu un tad debates. Komisārs kundze. Prezidenta kungs, godātie parlamenta deputāti. Sākšu savu runu ar to, ka vēlētos pateikties jums par iespēju runāt par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi Eiropai. Es ļoti augstu novērtēju parlamenta ieinteresētību šajā svarīgajā tēmā. Un vēlētos pateikt arī to, ka um, mums vēl būs jāstrādā pie šī jautājuma un jāizvērtē. Šobrīd aviācija ir būtisks ekonomiskās izaugsmas motors, darba vietu radītājs un tā tālāk. Tāpēc aviācijas loma arī turpmāk Eiropas Savienības nākotnē būs ārkārtīgi būtiska un tā aviācijas nozara ir viena no Eiropas komisijas prioritātēm. Eiropai ir jāsaglabā savas vadošās pozīcijas, jo gan iedzīvotāji, gan eh, uzņēmumi tajā ir ieinteresēti. Komisija augstu novērtē to, cik lielā mērā Eiropas parlaments ir ieinteresēts šīs nozars sakārtošanā, uh, un ilgtspējīgā nozarē Eiropā. Es jums pilnībā piekrītu. Piekrītu parlamentam, ka ir nepieciešams eh, izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju aviācijas nozarei. Tāpēc gaidāmajā eh, komisijas iniciatīvā, kas tiks eh, apstiprināta 2. decembrī, Komisija ir izteikusi savu apņemšanos radīt ilgtspējīgu nāpu, nākotni Eiropas aviācijai, jo tas ir visu mūsu interesēs. Par eh, specifiskiem momentiem, bet ņemot vērā to, ka darbs vēl joprojām turpinās, eh, vēlētos varbūt pieminēt pāris eh, momentus. Vispirms par likumdošanas ietvaru. Globālais aviācijas tirgus mainās, bet no tā nevajadzētu, mainīties, nevajadzētu baidīties. Mums ir pašiem aktīvi jāstrādā pie šo noteikumu izstrādāšanas. Šajā kontekstā es piekrītu parlamentam, ka aviācijas nozarē Eiropā ir ļoti, ļoti svarīgi ātri attīstīties, jo tā attīstās arī nozara ārpus mūsu rupužām. Šobrīd eh, Āzijā un tuvajos austrumos tie ir divi redi, reģioni, kur ļoti strauji attīstās. Pati tikko atgriezos no vizītes tuvajos austrumos un redzēju to savām acīm. Izveidojot ambiciozu aviācijas politiku, Eiropa varētu e, sakārtot e, šo aviācijas transporta no, e, jomu, un tirgus pieeja ir jārada tāds regulatorais ietvars, likumdošanas ietvars, kas tomēr ņem vērā Eiropas vērtības un izvairās no kropļošanas. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ir jādara viss, lai izvairītos arī no e, tirgus, e, izkrop, tirgus kropļojumiem starptautiskā līmenī. Tāpēc e, komisija mēģinās um, e, dalīties ar paraugu praksi arī ar trešo valstu operētājiem. Otrs, e, no iekšējā tirgus viedokļa raugoties, ir tādas um, Eh, avio kompānijas, kuras, eh, kurās ir milzīgas problēmas, bet eh, tā jau ir, ka, piemēram, lielās lidostas ir ļoti veiksmīgas un plaukstojas, kamēr mazās lidostas cīnās par savu pastāvēšanu, un tomēr mazās lidostas reģionu attīstība ir ļoti svarīgas. Tāpēc komisija ir izvērtēju, likumus Eiropā, un ir skaidrs, ka likumdošana drusceņi ir jāpieregulē, lai avio nozara būtu konkurētspējīgāka, lai nozarē vairāk ienāktu un nozara vairāk sadarbotos ar um, tehniskiem un zinātniskiem jauninājumiem. Trešais - EASA. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka uh, EASAS pamatregulas pārskatījums ļaus tai arī turpmāk darboties veiksmīgi un atregulēt aviācijas nozari. Galvenais nolūks ir radīt jaunus mehānismus jaunai, labākai, drošākai uzraudzībai. Tādai uzraudzībai, kas um, noteikums ļaut piemērot to īstenošanai. Mums ir nepieciešama eh, izveidota likumdošanas ietvaru visiem bezpilotu lidaparātiem un eh, robotlidekļiem. Bet eh, tas vēl ir nākotnē. Trešais - sociālie jautājumi. Ir ļoti daudz tādu sociālo jautājumu, kuri cieši sasaucās ar aviācijas ilgtspējīgumu. Esmu pārliecināta, ka aviācijā ir jāstrādā tikai un vienīgi kvalificētam, lojālam darba spēkam. Vienlaicīgi parādās arī jauni biznesa modeļi, un eh, šo modeļu um, ilgtspējību un drošību vajadzētu izvērtēt. Sociālais dialogs ir ārkārtīgi svarīgs. Piektais - uzlabojumu un inovācijas. Mēs uh, ar lielu prieku uzklausījām parlamenta vienotās Eiropas debesis ideju un mm, pārlidojumu uzraudzības drošības uz, uzlabošanu. Tas e, arī uzlabo kapacitāti, samazinās novēlojumus un samazinās aviācijas izmaksas. Par Cēzara Šobrīd mēs esam izstrādājuši tādu visaptverošu projektu, kuram ir ļoti labs juridiskais pamats, ko atbalsta dažādi Eiropas Savienības spēlētāji un kas ir tieši domāts, lai izmantotu inovatīvus eh, projektus. Es eh, saprotu, ka parlaments vēlas, lai Cezāra tiktu īstenots pēc iespējas ātrāk. Uh, Un šeit es saprotu jūsu neapmier, neapmierinātību, ka tie likumdošanas eh, aizdēgļi, kuri eh, vēl nav izstrādāti, varbūt tiešām šī izstrāde notiek pārāk lēnu. Jūsu politiskais atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs. Sestā tēma - vide. Mums eh, ir jāņem vērā aviācijas pieaugušā ietekmu uz vidi un esmu pārliecināta, ka jauni tehniski risinājumi ļaus samazināt aviācijas oglekļa pēdas ietekmi. Parīzes un Dubajas aviācijas šovos skaidri parādījās, bija tajos abos klāt, ka jaunās tehnoloģijas nozarē ienāk. Vienlaicīgi Eiropas Savienība ir jāizstrādā skaidrs likumdošanas ietvars kādiem ir jābūt CO2 izmešiem. Un, protams, mēs esam gatavi arī globālā līmenī to atrunāt. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai to panāktu. Es esmu pārliecināta, ka kopīgi strādājot, mēs varēsim nodrošināt spēcīgu aviācijas nozara Eiropā. Un tagad ar interesi uzklausīšu jūsu viedokļus. Paldies! Grazie, la komisārija Violeta Bulc. Paldies komisārai Bulcai. Un tagad e, politisko grupu vārdā pirmais Marinesku kungs. EPP grupas vārdā divas minūtes. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. Kā komisārs kundze jau norādīja, šis uh, transporta veids ir ļoti nozīmīgs. Tas nozī, nodarbina, mob, nodrošina mobilitāti, nodarbinātību. Mēs nevaram iedomāt, kā mēs varētu šodien iztikt bez šā transporta veida, un nu pat notiekošie streiki tikai apliecina šās nozars nozīmību. Tātad mums jādomā par uh, infrastruktūru, lidostām, uh, reģionālām lidostām, jāveido jaunas infrastruktūras lidostās. Tāpat mums ir jānodrošina līdzsabiedriebām uh, atbilstoši konkurences apstākļi, un tādēļ mums ir nepieciešamas globāla mēroga vienošanās ar uh, Uh, citiem pasaules reģioniem par Eiropas standartu ievērošanu. Es ceru, ka padome jums dos pilnvaras uzsākt sarunas ar Persijas uh, līča reģiona valstīm. Un mums ir nepieciešams ieviest Cezar jaunā uh, gaisa satiksmes arhitektūrā, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim daudz laika un naudas. Aģentūrai ir jāpilda sava būtiskā loma arī starptautiskā mērogā. Mums visiem ir jāatbalsta EASA. Kā uh, jebkura uh, transporta jomā, tā nevar uh, pastāvēt bez uh, nozarē strādājošajiem, un ir vairāki nopietni tiesību akti iestrēguši padome. Es jūs aicinātu atbalstīt mūsu parlamentu pieņemtos lēmumus šai sakarā. Tagad vārds Ertuga kungam, sociālistu un demokrātu grupas vārdā, divas minūtes. Uh, komisārs kundze, godātie kolēģi, jūs par daudz ko runājāt, kam mēs piekrītam Eiropas aviācijas nozare ar 5,1 miljārdu um, miljonu strādājošo dod ļoti lielu ieguldījumu, 65 miljārdus Uh, eiro gadā IKP Eiropā. Tas apliecina šīs nozares lielo nozīmi. Un, protams, mēs arī parlaments sagaidām noteiktas lietas no komisijas šajā aviācijas paketē, lai nodrošinātu Eiropas līdzsabiedrību konkurētspēju globālā mērogā. Un uh, ar valsts atbalstu vairākas valstis nodrošina saviem uzņēmiem priekšrocības, piemēram, Persijas līča jūras valstis. Mēs nevaram, reģionu valstis, mēs, protams, nevaram reaģēt ar norobežošanos, bet mums ir jāstrādā pie tā, lai radītu visiem vienādus konkurences nosacījumus, balstoties uz taisnīgumu un atklātību un tādēļ mēs vēlamies, lai tiktu pārstrādāta 2004. gada uh, direktīva un uh, mums ir uh, izvirzītie mērķi jāsasniedz slēdzot starptautiska līmeņa vienošanās aviācijā. Mums ir nepieciešami labi izglītoti un motivēti strādājošie šajā nozare, un mēs e, nevaram atbalstīt, e, piemēram, nulles e, stundu līgumus vai citus darba apstākļu pasliktināšanas pasākumus. Un mums ir citi jāpārliecina par mūsu standartu pārņemšanu. Paldies, tagad vārds Fosters kundzei. Numi naturalmente del gruppo dei conservatori e riformisti. Jā, jūs uzstājaties EKR grupas vārdā. Um, all... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties referentam par darbu pie šās rezolūcijas, jo e, tagad runāšu par to. Protams, tā ir guvis atsauksmi dažās, dažādās grupās, un tomēr trīs būtiskās jomās mūsu grupa nepietiek. Vispirms e, atsauc uz konkurenci. Pēc manām domām tā nav Eiropas kompetence noteikt to, kā trešās valsts pārvadātāji darbojās. Uh, E, protams, eksistē dažādi e, starptautiski nolīgumi un starptautiski likumi, tomēr Eiropai šeit nav nekas sakāms. Protams, e, ja mēs to pieņemtu, tas liktu uzsešanos Eiropai un nākt par sliktu arī uzņēmumiem. Otrs - sociālais jautājums. Mēs vienmēr uzsveram, ka aviācijas nozara tiek uzskatīta par vienu no attīstošām nozarēm, kas piesaista augsta kvalificētu darba spēku, bet lai mēs saglabātu šo pozitīvo tendenci, tad patreizējā likumdošana, tajā skaitā arī koplīguma ideja, tam visam ir jāsaglabājās. Diemžēl papildus punkti ļoti detalizēti atrunā e, darba līgumus, darba noteikumus, tas viss ir pārāk niansēti jo es nezinu, eh, Trana komiteja vispār to netika izskatījusi. Un visbeidzot, 23. pāns. Runa iet par IKEO. Es eh, saprotu, ka EASAS lomai ir jābūt atzītai, jo tā ir drošības aģentūra. Un tomēr vēlētos pateikt, ka mēs neatbalstam Eiropas vienotu balsi šajā jomā jo ar EKO līgumu sniedz konkrētas valstis, un tāpēc e, es e, nevēlētos, lai katrs dalību valstu pārstāvis šajā organizācijā tiktu aizstāts ar vienu Eiropas. Tāpēc e, mēs esam iesnieguši atsevišķu ECR politiskās grupas rezolūciju un nevaram atbalstīt kopēju, un tomēr atbalstam referenta centienus un uzklausīsim komisijas teikto decembrī. Mēsners kundze, Aldas grupas vārdā divas, divar pus minūtes lūdzu. Paldies priekšsādātāji, pateicos komisārs kundzei par uh, jūsu uh, teikto runu. Jūs nu pat esat atgriezusies no Persijas uh, līča reģiona. Uh, Aviācijas nozare ļoti svarīga Eiropai, no tās ir atkarīgas daudzas darba vietas tieši un netieši. Un, eh, protams, ir vairākas lietas, ko mēs vēlamies īstenot, nodrošināt pirmkārt lielākas inovācijas, izmantot jaunus enerģijas avots, jaunus materiālus jau pirms trim gadiem gadiem man radās priekšstats par to, kādu varētu izskatīties jaunās paaudzes lidmašīna. Tātad mums ir jāatbalsta šāda veida pētījumi. Mums tāpat ir nepieciešamas klusākas lidmašīnas, tāpat ir tādas tehnoloģijas nepieciešams, kas atvieglo drošības pasākumu īstenošanu. Mums ir, protams, arī jānodrošina godīga konkurence pasaules mērogā. Ne tikai Persijas līča valstis, bet arī citas valstis apgrūtina uh, Eiropas uh, valstu līdzsabiedrību uh, konkurētspēja. Tiešām regula 868 2004 vēlreiz ir jāizpēta un jānos jāpaskaidro, kas eh, ir jāmaina. Tāpat ir svarīgi norādīt, ka mums ir ne tikai avio līnijas, bet mums ir darba vietas arī uh, lidostās un aviācijas rūpniecībā. Un komisijas priekšlikumā ir jārūpējas par to, lai šis priekšlikums būtu saprātīgs, līdzsvarots un nodrošinātu to, ka tiek uzlabot Eiropas konkurēt spēja. Šeit tika arī runāts par vienošanos aviācijas attiksmes jomā, par to ir runa mūsu kopīgā rezolūcijā. Bet tāpat ļoti svarīgi ir darba apstākļi, mums ir nepieciešams pievilcīgas darba vietas, mums ir arī nepieciešami augsti drošības standarti gan pasažieriem, gan aviācijā strādājošajiem. Tāpat ir jārūpējas par pilotu fizi, eh, psihisko veselību un ir arī šīs um, sistēmas jāizveido tā, lai tās būtu piemērotas arī mazākajiem lidaparātiem. Tāpat mums ir jāstrādā arī pie Eiropas vienotās gaisa telpas izveidas. Paldies! Lopes Bermējā kundze. Guļgurps vārdā pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu iesākumā atsaukties uz eh, sociālo dimensiju aviācijā. Eh, patērētāji ir, ir pati augstākā vērtība, svarīgāk nekā ražotāji. Patērētāji ne, nekādas iegūs, vai tie ir daudz mazāki aviācijas sektors un transporta sektors sektors izjūta negatīvu ietekmi caur dempingu, un tas negatīvi ietekmē e, lidostas un arī lidostu drošību. To, uz to norāda arī pētījumi. Mēs e, konstatējam, ka strādājošie aviācijas sektorā e, tie maksā cenu par šo politiku. Viena no to debesu programmā mēs redzam uzlabojumus, ir uzlabojušās algas, arī, arī darba līguma politika ir uzlabojusies, bet es gribētu arī izteikt savu solidaritāti, atbalstīt eh, Air France darbiniekus eh, sakarā ar nesen parakstīto sociālo līgumu. Šajā nozarē ir arī problēmas, un pēdējos gados ir problēmas bijušas ar dažiem, dažām aviolīnijām. Un arī Spānijā ir bijuši skandāli caur privatizāciju. Un publiskais sektors dāļā dāvans privātajam sektoram. Es gribētu, lai komisija rīkotos Delī kundze. Trīs minūtes. Grupo dei Verdi. Nu, Deli kundze uzstāja zaļo grupas vārdā. Komisārs kundze, godātie kolēģi aviācija eh, no visiem transporta veidiem visvairāk rada uh, siltumnīca efekta gāžu izmešus, rēķinot uz vienu pasažieru un vienu kilometru trīsreiz vairāk nekā autotransports viens lidojums uz Ņujorku uh, vienam pasažierim rada tikpat daudz izmešu kā apkūre veselam gadam. Un tāpat laikā uh, aviācijas degvielai uh, nav uh, uzlikti nodokļi. Ir ļoti vienkārši avio kompānijas uh, ļoti. Uh, Mm, izmanto savās interesēs nodokļu politiku, un tas ir skandāls, kādēļ, piemēram, tiek uzlikti augsti nodokļi eh, vilcieniem, dzelzceļa satiksmē, bet šā, aviācijas degvielai šādas eh, nodokļus nav jāmaksā un uh, biļešu cenas ir desmito gadu uh, laikā samazinājušās, bet emisijas ir pieaugušas un līdz 2050. gadam varētu pat pieaugt trīskārt. Un mums ir jānosaka arī uh, tādas paši nodokļi aviācijas degvielai, ka citiem degvielas veidiem aviācija ir kļuvusi par ekonomikas džungļiem, kur var izmantot gan nulles uh, stundu līgumus, gan uh, viltus pašnodarbināto, fiktīvus pašnodarbināto līgumus un citus pasākumus. Pagājuši gadu komisārs kundze, jūs mums solījāt, ka risināsiet šīs problēmas, neatstāsiet tās novārtā, mums ir jāvēršas pret sociālo un um, nodokļu dempingu šajā nozare. Ir jāpārskata šī regula 868-2004, kas nekad nav tikusi īstenota, lai cīnītos pret negodīgu cenu noteikšanu un mums ir jāpiespiež citas aviolīnijas, citu valstu aviolīnijas ievērot šīs uh, tiesību normas, jāvēršās arī pret negodīgu konkurenci Katāras ar Saudārābijas apvienoto Arābu Emirātu um, uh, aviolīnijām. Viņi miljārdus tērēs subsīdijās. Nu kā tad var Eiropas uh, aviosabiedrības ar viņiem konkurēt? ir jāvēršās pret konkurences skropļošanas pasākumiem valsts atbalsta šiem uzņēmumiem. Klimata izaicinājumi, sociālie izaicinājumi, starptautiskie izaicinājumi, tie visi raksturīgi šai nozarei. Mums ar tiem jāsāk, jāsāk cīnīties jau tūlīt nekavējoties zaļo rezolūcija piedāvā konkrētus risinājumus, jo mums ir jādomā par planētu, par darbiniekiem, par patērētājiem. Nevar pieļaut, ka atkal viņi par to visu samaksā. Paldies, eh, Dēlī kundze. Judo kundze, viena minūte. No EFDD grupas, mm, godamie kolēģi, labākās, labākā kompānija ir Turcijas aviolīnijas. Tā nav dalībvalsts aviokompānija. Pasaule mainās un arī lidošanas eh, maršruti pārvietojas vairāk uz austrumiem. Ja mēs runājam par pasažieru mm, apjomiem, tad, eh, tad ir Turcijas aviolīnijas, Katāra aviolīnijas un AE līnijas tā, tās pārvadā visvairāk, un tas norāda uz zinām kritumu mūsu politikās. Mēs redzam, ka mūsu industrijā ienāk kapitāls no trešajām valstīm. Šeit es varētu atsaukties uz to, kas notiek Itālijā. Alitālija lielākā kapitāla daļa, un tā, tā ir, tas ir mūsu flagmanis. Uh, Etihad ir nopirkusi lielāko daļu no šīs līdzsabiedrības, un tas bija jādara, tāpēc, ka līdzsabiedrības pārvaldība bija ļoti slikta pēdējos gados. Mēs esam dezorientēti, nav plānošanas un nav iespējams arī nodrošināt labus savienojumus. Gribu uzdot jautājumu, ko komisija darīs, vai ir, ir domāts kaut kā apvērst šo tendenci? atbalstīt šo nozari, vai arī mēs vienkārši pieņemsim, ka ir kritums. Paldies ar jūtu grupu, tālāk ar nautu kundze no NF grupas. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi komisāras kundze. Ievadā gribu teikt, ka man ir uh, zināmi iebildumi pret Eiropas vienotām debesīm. Nu, protams, šeit ir labi nolūk, bet pie kā tas novedīs tā vietā, lai vienkāršotu Eiropas aviācijas sistēmu, izveidosim īstu gāzes rūpnīcu, kam pietrūks elastības un efektivitātes. Uh, bet tāpat laikā komisijas priekšlikumi vairākos punktos šķiet interesanti. Pirmkārt, runājot par drošību. Mēs vienmēr iestājamies par drošības stiprināšanu jebkurā jomā civilās aviācijas būtība. Es pati esmu vairāk nekā 30 gadu strādājusi ar Franci, tādēļ visu labi zinu. Tātad drošības prasībām jābūt maksimālām. Ir pienācis pēdējais laiks, lai civilās aviācijas iestādes pieņemtu lēmumus par uh, uh apkalpes locekļu veselības uh, novērtējumu, ņemot vērā German Wings traģēdiju ir jā. Eh, mēs, protams, nevaram noskatīties, kā mūsu nacionālās vēsturiskās aviokompānijas nogrimst, jo tas ir mūsu uh, valstu vēsturiskais mantojums. Protams, visiem ir jādod savus ieguldījums arī darbiniekiem, bet šie uzņēmumi nevarēs izdzīvot, ja nebūs nodrošināta vienlīdza konkurence ar to konkurentiem, tā skaitā Persijas līča valstu un Turcijas aviokompānijām. Šīs uh, valsts, šo valstu valdības maksā subsīdijas un arī piešķir netiešas uh, atbalstu, piemēram, atbrīvojot no lidostas nodokļiem un citiem nodokļiem. Tāpat laikā Eiropas uzņēmumiem ir liels nodokļu sloks un tos nevar kompensēt ne ar kādu atbalstu, jo vienkārši komisija to aizliedz, aizbildinoties ar konkurences noteikumiem. Komisija uh, ir paredzējusi samazināt CO2 izmešu. Tas nozīmē, ka jūs vēl vairāk pastiprināsiet šo slogu mūsu uzņēmumiem un cietēji būs klienti, jo pieaugs, protams, atkal bile, biļešu cenas, jo tajās tik iekļauti atkal nodokļi. Tālāk no, nu, pie partijām nepietērošais Epidēdējus kungs. Viena minūte. Paldies, signora prezidente. O klādos των αεροπορικών μεταφορών Paldies. Eh, transporta sektors, gaisa transporta sektors. Eh, te ir pilnīgi visi līdzekļi, lai nodrošinātu arī izaugsmi. Eh, mums ir nepieciešama Eiropas Savienības stratēģija šajā sakarā, ir nepieciešama jauna stratēģija, kas atbilstu arī esošajiem un nākamajiem izaicinājumiem. Uh, un mūsu nozarei ir jābūt konkrētspējīgai, jāspēj stāties pret ekonomiskiem izaicinājumiem un jāmāk arī mums darboties arī ārpus Eiropas Savienības un jāskatās, kā ir ar konkurētspēju, ir jāstiprina drošība lidojumiem. Un vēl ir nepieciešams tā, rīkoties tā, lai būtu iespējams arī pieņemt un īstenot tāds um, um, tehnoloģijas, kas labvēlīgi ietekmē šo sektoru, arī ietekmē labi attiecīgi darbinieku skaits, lai tie justos droši, labi izglītoti, lai viņi varētu sekot arī jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem. Ir nepieciešama arī likumdošanas risinājumi, kas ļautu nostiprināt šo nozari. Paldies, Epidīdijus kungs, tālāk Vandenkampa kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāji kungs, liels paldies! Vispirms es gribētu pateikties um, Marijana Marinesku un arī Izmailam Ertungam, kā arī Kazinai Maisnerē. Paldies! Uh, pateicoties šiem kolēģiem šajā parlamentā, uh, mums ir ļoti skaidrs viedoklis, uh, precīzi viedoklis par aviāciju noformējies. Priekšsēdētāji, es saprotu, ka šeit ir ļoti liels cerības mūsu grupā. Un decembrī mēs saņem, saņem, ceram saņemt jaunu dokumentu, kas rādīs to, ko teica Bulkundze eh, par to, kas būtu jādara šajā mm, aerosektorā, un tas, lai uzlabotu konkurētspēju, es gribētu izcelt četrus elementus. Vispirms konkurētspēja un konkurence. Šī aeronautiskā industrija ir ļoti maza un tomēr jāspēj konkrēt arī pasaules līmenī. Un uh, tas, uh, te mums jārespektē arī vienlīdzīgas konkurences iespējas. Šeit uh, mums ir zināmas šaubas par to, kā mēs varēsim konkurēt iepretim austrumu uzņēmumiem. Otrs punkts - inovācijas. Aeronautiskā industrija ir Eiropas industrija ir ir domāta Eiropas industrijai. Šeit ir gan satelīti iekārts, gan arī cits eh, novatoriskās ievirs, tad tas mums jātīsti. Un šeit ir trešais punkts, es gribētu arī adresēt to Ertokungam par sociālo aspektu. Aviācijas eh, nozare mums ir jādara visu, lai darbinieki justos labi, lai viņi justos droši. Eh, mēs visi redzējām, kas notika Eģipte Eh, un tad eh, tas arī liek uzdot jautājums par eh, drošību. Ne tikai iekšā lidmašīnā, bet arī plašāk. Paldies. Tālāk Ajala Senders kundze, viena minūte. Paldies. El desarrollo del paquete que esperamos para finales. Paldies. Uh, Strādājot pie šīs tiesību aktu paketes, lūdzu komisiju ņemiet vērā tos uh, eh, miljonus, simtus miljonu pasažieru, kas katru gadu Eiropā izmanto avio pakalpojumus. Šiem miljoniem ir tiesības, tiesības droši lidot, drieš, tiesības droši ierasties. Un noteikti, ka vajadzētu vajadzētu griezti, vērsties pret tiem uzņēmumiem, kuri pret pasažieru drosību neizturs pietiekam nopietni. Noteikti ir jāparaugās un jāpalīdz arī tiem, kuri strādā aviācijas nozarē. Piemēram, jaunieši saņem ļoti maz, mazu algu. Patiesībā daudzi piloti, lai iegūtu licenci, ir spiesti paši maksāt. Un uh, daudz kas ir nesakārtots. Es lūdzu jūs ņemiet vērā arī mazo lidostu un reģionu vajadzības. Un, protams, es ceru, ka šī pakotne tiešām stiprinās aviācijas nozars uzplaukumu Eiropā. Porebas kungs, vienu minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Dāmas un kungi, šobrīd daudzas avio kompānijas sastopas ar lielu konkurenci, gan Eiropā, gan arī pasaulē. Uh, Iekšējais tirgus ir ļoti stipri saregulēts, es pat gribēju teikt, ka tajā ir daudz šķēršļi. Un eh, Eiropas eh, emisiju tirsniecība nāk par sliktu Eiropas pārvadātājiem. Komisārs kundze, es tiešām ceru, ka decembrī prezentētais eh, komisijas priekšlikums veicinās aviācijas sektoru uzplaukumu un tā konkurētspēju. Vēlētos uzsvērt arī to, cik lielu lomu spēlē reģionālās lidostas. Piemēram, manā vēlēšana iecirknī Jašonkā ir neliela lidosta, un šobrīd eh, šī lidosta ir tā saucamās otrās pakāpes, bet uh, tā varētu um, veiksmīgi darboties, ja tai būtu piešķirt arī kādas um, laika nišas, un tā varētu uzņemt uz saviem skrēceļiem arī lielākas lidmašīnas. Paldies, Eteļičkas kungs, nākamais lūdzu. Viena minūte. Godātie deputāti, lūdzu nerunājiet pārāk ātri, Pretējā gadījumā tulki netiek jums līdzi. Komisārs kundze, jūs uzteicāt parlamenta rezolūciju ļoti labi. Es uzskatu, ka rezolūcija ir tāda līdzsvarota, varbūt ne perfekta, tomēr mērķi tajā ir. Man šķiet, ka ir tādas avio kompānijas, kuru veselība nav laba. Es uzskatu, ka Nevajag tajā visā vainot Eiropas Savienību. Protams, mums ir nepieciešama aviācijas tiesību aktu paketi, mums ir jāparaugās, kas notiek iekšējā tirgu. Protams, ka mums ir jārada vienādi spēles noteikumi, bet, protams, un es ceru, ka komisijas priekšlikumā tas viss būs. Bet aizsargāt līdz bezgalībai jau mēs arī nevaram, komisārs kundze. Uh, Mēs eh, ar nepacietību gaidām šo jūsu ideju, un es ceru, ka jūsu tiesību aktu pakete būs ļoti labs pamats uz kā atspērties nozarei un lidot uz spārniem. Paldies! Atsie, honorevole Huntis! Paldies! Huntis kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšstādētāji! Mēs eh, gaidām eh, komisijas galīgo priekšlikumu attiecībā uz transportu, no, eh, gaisa transportu nozari. Mēs pieprasām, lai tiktu pārtraukt jebkāda privatizācija attiecībā uz lidostām vai līdzsabiedrībām. Eh, Grieķijā šantāžas rezultātā pieņemtā programma paredz to, ka tagad eh, par smiekla naudu tiek pārdotas reģionālās lidostas. Tas tika uh, nolēmts ar komisijas un eiro grupas spiedienu. Un, piemēram, tagad Lufthansa uzpērk mūsu uzņēmums. Tas ir īsts imperialisms. Tagad Frankfurte varēs kontrolēt Grieķijas turisma tirgu. Un šis būs tāds koloniāla tipa līgums, tas ir noslēgts uz 40 gadiem, un tiks ierobežotas citu reģionālo lidostu tiesības noteikt savus tarifus. Ir jācīnās pret šādiem valdības centieniem, un mēs nedrīkstam pieļaut šāda veida imperialismu. Paldies, tagad vārds Pīperkungam. Priekšsēdētājs ir daudz runātāju pieteikušies un lūdzu Uh, koncentrējieties uz šīm uh, specializētām debatēm ar komisāri un lūdzu nenovērstiet uh, kolēģu uzmanību. Mēs runājam par aviācijas nākotni Eiropā. Mēs saprotam, ka drīz notiks balsošana un daudz kolēģi ienāk zālē, bet lūdzu ievērojiet klusumu. Priekšsēdētāja Eiropa komisārs kundze, Eiropas aviācija saskaras ar slogu, ar um, dažādām nodevām, ar pasažieru tiesībām, ir arī negodīga konkurence ar citām aviosabiedrībām. Pēdējo gadu laikā pazaudēts 20 tūkstoši darba vietas. Un, uh, lai mēs šo situāciju uzlabotu, ir jāiziet Uh, grūts pielāgošanās process ar inovācijām un citiem pasākumiem, bet arī Eiropai ir jārīkojas. Uh, beidzot, ir jācīnās pret negodīgu konkurenci. Nevar tikai uh, teikt uh, dažādus priekšlikumus, piedāvājums ir jāsāk beidzot rīcī, rīkoties. Ir uh, arī jāuzlabo e, efektivitāte, jāapstiprina vienotās Eiropas debesis šīs darbs vēl nav pabeigts un vēl ir jāpadomā par to, vai mēs eh, varam eh, kaut kādā veidā stiprināt konkurenci, nevis vienkārši atkal noteikt vienpusējas prasības un papildus slogu. Ir, protams, arī konkrēti labi pasākumi paredzēti, lai stiprinātu konkurēt spēju, uh, un citus pasākumus veiktu, bet jums ir jāspēr arī nākamie soļi komisijai. Paldies! Paldies, Ujelī kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos sveikt šeit komisāru Bulcu. Skaidrs, ka mums ir jāsadarbojas šajā jomā. Esmu viens no tiem, kas pārstāv turismu jomu šeit, es specializējos tajā. Varu runāt desmit miljonu strādājošo vārdā, kas strādā šai nozarē, un divu miljonu uzņēmumu vārdā, kas strādā šai nozarē. Turisma nozare, aviolīnijas, viesnīcas, visas iesaistītās puses saka, ka Eiropa ir galamērķis numur viens pasaulē, bet tuvākajos gados tas var mainīties. Kāda ir lielākā šķēršļa? Pirmkārt jau vīzu sistēma. Mēs vēl runāsim par jauno vīzu atvieglošanas režīmu. Un eh, nākamais ir aviācijas eh, nozars noteikumu. Viss, kas padara sarežģītāku uh, E, tūkstošiem turistiem, piemēram, no Ķīnas ierasties e, Eiropā, bet e, šis ir svarīgs sektors, kur tiek radīts daudz darba vietas. Van Dālenkungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsarētāji. Visi zina, ka uh, Eiropas komisija ir sastādījusi aviācijas paketi Bet, neskatoties uz to, īsi pirms tās eh, prezentācijas saņemam no komisijas veselu sarakstu ar vēlmēm. Žēl, ka tik daudz papīra ir izšķērdēts atkal. Svarīgi ir tas, eh, lai eh, būtu vienoti spēles noteikumi aviācijā, arī attiecībā uz tuvējiem austrumiem. Otrakārt, pārlidojumu pār riska Eh, zonām. Tāpat arī eh, rūpīgāk bagāžu pārbaudu pēc tā, kas Šarmelšēkā notika. Tāpat arī dempinga eh, pasākumu, kā pie Norwegian Air gadījumā. Tas arī tālāk arī kēkums. Priekšādātāji, paldies! Šis rezolūcijas projekts, kas ir jūsu priekšā, atspoguļo parlamenta cerības, ko mēs gaidām no, to, ko mēs gaidām no šī sektora. Tomēr pastāv arī zināmas bažas, it īpaši tādās jomās, kā, piemēram, pat pasažieru tiesību joma un tam līdzīgi. Tas tāpēc, ka padomu, jāsaka, joprojām nespēja atrisināt šo jautājumu. Un vai šī jaunā tiesību aku pakotne ļaus dalībvalstīm virzīties uz priekšu? Otrs jautājums tajā brīdī, kad piešķiram jaunu atbildību aviācijas drošības aģentūrai, vai tik saprātīgi, ja tāpat laikā padomi ierosina samazināt šai aģentūrai paredzētos budžeta līdzekļus. Ja mēs vēlamies, lai šīs sektors izaug, plaukst, tad varbūt mums vajag visiem kopīgiem spēkiem apvienot centienus, lai virzītu uz priekšu eh, šo pakotni, kam līdzi nāktu arī finanšu līdzekļi. Paldies! Paldies, De Grandes Paskal kungs tālāk. Jā, jā, paldies. Man vispirms ir jāizsaka pateicību kolēģiem par šo rezolūciju un tās saturu. Šī nozare ir nepieciešama konkurētspējas stiprināšana. Mums ir nepieciešams atbalstīt Eiropas uzņēmumus, lidostas, šo sektoru kopumā. Trīs lielākās grupas ir atbalstījuši šo rezolūciju, un šajā gadījumā, manuprāt, mēs e, diagnozes esam pareizi noteikuši. Mums ir nepieciešama apusējības nodrošināšana attiecībās ar eh, trešām valstīm. Tāpat tas ir eh, jāveic arī eh, labāks prognozēšanas darbs šai ļoti svarīgajai nozarei. Tāpat ir jāstiprina drošības aspekti un ar nepacietību gaidām komisijas priešlikumu. Tomēr ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram nepieminēt. 28. punkts. EPP delegācija nepiemin konkrēti Gibraltāru, bet uh, tās izriet no šai punktā ierakstītā teksta, ka tur šobrīd sarunās ir strupceļš. Un tas ir suverenitāts jautājums. Ne padomē, ne komisijai nav nekas sakāms par šo problēmu. Tas ir jautājums tikai starp apvienoto karalisti un Spāniju, divām suverenām valstīm, kas turpinās savu dialogu. Mēs, protams, eh, varēsim atrisināt eh, problēmas ar Gibraltāru tikai tad, ja apvienotā karalists paliks Eiropā. Paldies! Demonte kundze tālāk. Signor Presidente, signora komisārija. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, manuprāt, ir ļoti svarīgi apspriest eh, šo aviācijas paketi, nosakot, kādas ir problēmas šai nozarei, stiprināt lidostas, aviolīnijas. Konkurences spiediens ļoti liels Eiropā un padomēji ir jāpiepuls vairāk, lai eh, pēc iespējas ātrāk pieņemtu šo likumdošanu, it īpaši attiecībā uz negodīgu konkurenci. Aviācijas eh, paketi ir ļoti nepieciešami, lai īstenotu vienotā Eiropas debesu programmu kas nāks par labu visiem programmas lietotājiem. Šis pakets pozitīvā ietekme būs jūtama arī turismu nozarei, būs daudz vieglāk plānot ceļojumus. Tomēr liberalizācijai nevajadzētu notikt uz sociālo standartu vai drošības standartu rēķinu. Paldies! Tālāk. Zlotovska kungs viena minūte. Priekšsarētāji. Komisārs kundze. Pasažieru skaits aviācijas nozarē pieaug. Un tas ir uh, iemesls, kāpēc mēs lepojamies ar aviāciju Eiropā. Tomēr šis transporta veids nav tikai pozitīvs, tur ir arī negatīvās puses. Eiropas komisija pamatoti cenšas eh, uzlabot situāciju nozarē ar jauno aviācijas paketi, Tomēr tas nevar novest pie tā, ka tiek sabremzēta visa nozare. It īpaši, ja mēs uzliekam papildu slogu gan administratīvu, gan finanšu uh, uz uzņēmumiem. Tāpat arī jāpievērš īpaša uzmanība drošībai, gan pasažieriem, gan pilotiem, un pēc iespējas uh, agrākā stadijā jānovērš jau kāda drauda. Aviācija mums ir ļoti nepieciešama uh, Eh, Eiropas ekonomikai. Mums jāturpina arī ieguldīt infrastruktūrā. Varbūt jādara tas pārdomātāk nekā tas līdz šim ir noticis. Tas nozīmē, ka jābūvē ne tikai lidostas, bet arī savienojums starp lidostām un tuvākajām pilsētām mums ir jāatrod veids, kā izvairīties no negodīgas konkurences, eh, kur netiek ievēroti noteikumi. Es ceru, ka komisijas eh, tiesību pakete būs ar atbildēm uz visiem šiem jautājumiem. Paldies, Bilbao Barandikas kundze tālāk. Paldies, priekšsarētāji, komisārs kundze. Eiropas Savienībā ir ja, jauns iespējas ar šo eh, tiesību aktu paketi. Iespēja parādīt, ka mēs varam nolikt malā atsevišķu valstu intereses un izmantot eh, tās iespējas, kas ir mūsu pilsoņiem. Tieši tāpēc mums nepieciešama programma vienotās Eiropas debesis. Tam, protams, ir e, jānotiek uzlabojot e, ilgspēju e, līdz sabiedrībām. Un varēsim izvairīties no negodīgas konkurences ar citiem ārpus Eiropas. Tāpat arī no sliktas prakses, kas pasliktina situāciju nodarbinātībā un apdraud drošību. Iekšēji Eiropā mums ir jāmazina administratīvais sloks, jāintegrē transporta veidi dažādi vienotā sistēmā, lai mēs varam izmantot vienu biļeti ceļojumam, jāņem vērā arī reģionālo lidostu loma. Tāpat ir nepieciešams virzīt uz priekšu inovāciju šai nozarē, lidostu pārvaldību jāuzlabo, tā kā ar nepacietību gaidām tiesību aktu paketu. Paldies. Tālāk eh, Lukačevskas kundze. Paldies, priekšsarētāji, komisārs kundze. Aviācijas nozare dod ievērojumu pienesumu Eiropas ekonomikas attīstībai, eh, nodrošinot eh, nodarbinātību, turismu nozares attīstību, bet arī uzlabojot savienojumus. Tāpat arī dod savu pienesumu mobilitātei un nu, kopumā norošina vairāk kā 5 miljonus eh, darba vietu. Nozars pienesums IKP veido aptuveni 360 miljārdus eiro Eiropā. Tas viss parāda, cik svarīga ir šī nozara. Tomēr mēs tāpat laikā arī labi apzināmies, ar kādām problēmām saskarās šī nozara, un mums tāpēc ir nepieciešams rīkoties. No vienas puses nodrošinot eh, taisnīgu konkurenci un eh, labus savienojumus Bet no otras puses ir eh, jāparūpēs arī par pasažieru drošību. Un tas būs iespējams, ja mēs eh, nozars attīstībā vienlīdzīgi eh, ņemsim vērā gan pārvadātāju, gan pasažieru tiesības. Tāpat mums ir nepieciešams arī domāt par Eiropas aviācijas telpu, jo pašreizies regulējums mazina mūsu konkurētspēju. Es ceru, ka Eiropas komisija rīkosies nekavējoties, lai sasniegtu visus šos mērķus, un ceru, ka būsim formulējuši ilgtermiņa stratēģiju visai Eiropas aviācijas nozarei. Paldies! Paldies! Senhalovas kundze tālāk. Paldies, komisārs kundze, godātie kolēģi! Arī es vēlētos izteikties par gaidāmo tiesību aktu paketi. Mēs visi zinām, ka aviācijas nozare ir viena no eh, liberālākajām pasaulē. Un ir skaidrs, ka, lai iegūtu priekšrocības konkurencē, eh, tiek īstenot prakse, kas eh, pazemina standartus nozarē. To mēs varam redzēt kaut vai tādēļ, ka nozarē tiek izmantot eh, ļoti sodabīgi nodarbinātības risinājumi. Bet to mēs nevaram pieļaut, ja tas notiek uz eh, drošības rēķina. Pasažieru drošība noteiks to, kā attīstīsies nozara tālāk. Paldies, Dalton kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Aviācija ir absolūti nepieciešama ekonomiskai izaugsmē. Ryanair un EasyJet eh, reģionālajā attīstībai daudz vairāk izdarījuši nekā miljārdi, kas ieguldījuši šajā no, nozarē. Aviācija ir labi biznesam. Mums jābūt atvērtiem, konkurētspējīgiem, mums nepieciešama inovācija. Mums ir jāatbalsta jauni biznesa modeļi, gaisa satiksmes pārvaldības modeļi. Tāpat jāpātrina vienotās Eiropas debesu programmas īstenošana un jāslēdz visaptvarošu aviācijas nolīgumu ar saviem partneriem. Ierobežotas kapacitātes laikā mums ir arī jāattīsta reģionālajā lidost, piemēram, Birmingems eh, lidost. Aviācija nav bez nodokļiem. Dažkā, dažās lidostās 71, eh, 71 mārciņa tiek iekasēta lidojumā eh, kā nodoklis. Tas kavē konkurētspēju Mums jābūt elastīgiem, atvērtiem, inovatīviem. Mēs gal galā esam globālajā tirgū. Paldies! Van Miltenburg un tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos eh, pieminēt uh, tematu, eh, kas ir pieminēts jau pašā rezolūcijā, respektīvi par pasažieru tiesībām. Un 261, 2004 regulas eh, pārskatīšana. Es saprotu, kādas politiskās problēmas pastāv gan Lielbritānijā, gan Spānijā. Tomēr šīs uh, politiskās šaubas un sensitīvie jautājumi, tas bloķē visu attīstību avio uh, nozarē visā Eiropā. Un ir, ir nepieciešams atzīt uh, attiecīgās tiesības Un eh, komisija acīm redzot, gaidot jaunas tiesību aktus, eh, interpretē iepriekšējos, un to es eh, neuzskatu par labu pieeju, ir jāizdara spiediens uz padomi, lai tiktu pieņemti jauni noteikumi, jo tikai ar jauniem noteikumiem radīsies pietiekama tiesiskā noteiktība. Un es aicinātu Nīderlandes prezidentūru, kas drīz sāk savu darbu, beidzot ķerties pie darba un izdarīt to, ko cilvēks sagaida. Bahkungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji kungs, komisārs kundze. Paldies par jūsu izteikumiem attiecībā uz aviācijas tiesību paketu. Es jums piekrītu, ka aviācijai nepieciešama impulsi, lai Eiropas līdzsabiedrības lidostas un visu nozari nostādītu spēcīgākās pozīcijās, lai to īstenotu, kā jūs sacījāt, nepieciešama ilgtermiņa stratēģija daudzas darba vietas ir izveidot šajā nodaļā, šajā nozarē, un kā jau kolēģi to norādīja, mēs to, protams, apzināmies, bet mēs nedrīkstam aizmirst sociālos aspektus. Darba apstākļi tiešā veidā ietekmē drošību, lielākā, kas ir lielākā prioritāte aviācijā ir nepieciešams transporta jomā sociālos standartus skaidri definēt, kā tas tiek jau darīts. Tāpēc mums ir nepieciešams strādāt pie prakses un normām šajā jomā. Tāpat arī mājas bāze ir, ja precīzi jādefinē. Tāpat arī mobilitātes aspekts nodarbinātājiem šajā nozarē, bet kas mums nav nepieciešams, ir eh, lēto aviolīniju aizdomīgās prakses, Eh, sistēmas pay to fly, 0 stundas kontrakti un citi eh, slikti laika apstākļi. Paldies! La parola all'onorevole Nilsson. Tagad vārds uh, Nilsson kungam. Tack så mycket, herr ordförande. Fru kommissionär. Paldies, priekšsādātāji. Komisāras kundze. Es uh, Pat tiešām jau tagad priecājos par priekšlikumu, ko jūs prezentēsiet decembrī. Iepriekšējā gada laikā es novēroju, ka darba tirgus aviācijā arvien vairāk izskatās pēc mežonīgajiem rietumiem. Sociālās normas algas ir apdraudētas. Ilgtermiņā tas ietekmē arī aviācijas sektora drošību. Mums ir jāievēro tiesību priekšraksti. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai Eiropa šajā jomā vairāk sadarbotos. Mēs nevaram pieļaut, ka drošības jautājumi uh, pazūd kaut kur starp galdu rindām dažādās nacionālo dalībvalstu uh, iestādēs. Ja ir kāds punkts, kuru jo īpaši atbalstītu Eiropas Savienības pilsoņi, uh, Uh, lai tas tiktu skatīts uh, Eiropas līmenī, tad uh, tā noteikti ir aviācijas drošība. Mēs nevaram um, nekādā veidā pieļaut, ka drošība pasliktinātos. Tieši tāpēc mums ir jādarbojas kopā. Lielas paldies, tagad vārds Koha kungam. Godāmie kolēģi, komisārs kundze. Vispirms es uh, priecājos par to, ka mēs atkal runājam par jaunu tiesību aktu paketi. Uh, Galu galā mums ir jādomā par tiesību aktu kopumu. Mēs nevaram runāt tikai par detaļām, jo šādā gadījumā pastāv draudi, ka radīsies pretrunas. Mēs atceramies, kas notika ar ceturto dzelzceļa tiesību aktu pakotni. Mums ir jāskatās arī nākotnē. Pēc aviācijas mums vajadzētu domāt arī par autotransportu, un beigās mums vajadzētu rēķināties arī ar jūras tiesībām. Komisārs Kundze, uh, eh, Aviācijā ir daudz eh, dažādu starptautisku komponentu, tieši tāpēc mums vajadzētu domāt ne tikai par Eiropas līmeni, bet par globālo līmeni. Piemēram, ja runa par emisijām avīcijas, aviācijas sektorā, uh, tikai un vienīgi regulējums ICAO līmenī būtu noderīgs. Globālie regulējumi nerunā pretī um, Eiropas uh, Savienības uh, aviācijas sektora konkurētspējai. Uh, Uzskatu, ka mēs vēlamies veicināt konkurētspēju. Pašlaik Eiropas aviolīnijas izjūt ļoti spēcīgu konkurenci no Persijas līča valstu aviolīnijām. Mums ir jāsaprot, ka aviācijas sektorā netiek vispār ņemta vērā izkraupļojoša praksi, tā nekādā veidā netiek regulēta. Es priecājos, ka komisija tagad sāks ar to nodarboties un nāks klajā ar grozījumiem um, aviācijas tiesību aktos. Tagad vēl lūgums Eiropas Savienības dalību valstīm. Eiropas Savienība varēs būt noderīga sarunu partnere tikai tad, ja mēs eh, nodrošināsim vienotu uh, gaisa telpu Eiropā. La parola onorevole Simon. Simon kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs kundze. Uh, problēma aviācijas sektorā jau gadiem ilgi ir tāda, ka mēs Eh, turpinām uzskatīt eh, šo sektoru par tādu, par kuru ir jāuzdod jautājumi, nevis ja domājam par to, kā šis sektors iederās eh, sabiedrībā kā tādā. Tieši tāpēc saskaramies ar tādu smiegtīgām situācijām, kā Lielbritānijā, kur mēs pārskatām aviāciju un izdomājam uzbūvēt 77. lidostu Londonā, kaut arī mums vajadzētu domāt par reģionālo lidostu attīstīšanu tādām lidostām kā Birmingamas lidosta. Birmingamas lidosta nodrošina miljoniem uh, ieguldījumu šajā valstī, un uh, tā varētu nodrošināt vēl vairāk. Ja mēs paskatāmies uz mūsu lidostu strateģisko nozīmi ekonomikā, tad mums, protams, ir jādomā par uh, lidostās strādājošo darba apstākļiem. Mēs nevēlamies nulles kontraktus uh, Uh, un tam līdzīgu praksi, kas var pazināt drošību šajās tik strateģiski nozīmīgajās vietās. Paldies! Uh, tagad uh, Monteiro de Aguar. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs Kondze, kolēģi! Patiešām aviācijas nozares problēmas kļūst arvien lielākas Eiropā. Mēs runājam par eh, dažādām aviolīnijām, par aeronavigāciju un vienlaicīgi arī par eh, lidostām. Lidotas saskaras ar ārkārtīgi lielu konkurenci, šī konkurence pieaug, un dažkārt tā ir arī negodīga. Šī konkurence galvenokārt nāk no trešo valstu puses. Eiropas lidostu savstarpējā savienojamība ir samazinājusies, un uh, Tas e, ir krasā kontrastā tam, kas notiek lidostās citās valstīs. Šīs izmaiņas, kā arī maršrutu izmaiņas, jo īpaši ietekmē reģionālās lidostas. Tieši tāpēc es gribēju izmantot šo iespēju, lai vērstos pie jums, e, komisārs Kundze, un lai teiktu, ka Eiropas komisijai noteikti ir jāizstrādā arī stratēģija reģionālajām lidostām, kas būtu jāiekļauj šajā pakotnē. Vajadzētu nodrošināt, lai reģionālās lidostas tiktu uzskatītas par daļu no risinājuma. Un uh, šīs reģionālās lidostas ir jāpiesaista centrālajām lidostām. Šajā aspektā ir vajadzīga skaidra vīzija no Eiropas komisijas puses. Šīs lidostas savieno uh, cilvēkus, preces, tirdzniecību un pakāpojumus. Tieši tāpēc gribu norādīt, ka tirdzniecība un infrastruktūra ir arī uh, veids, kā piesaistīt uh, turistus. Uh, Reģioniem tas ir ļoti svarīgi. Lidostas ir būtiskas e, ekonomiskajā un sociālajā uh, kohēzijā, un šeit īpaši gribu pieminēt uh, e, Madēras lidostu. Kaputo kungs. Paldies, priekšādātāji. Eiropas aviācijas sektors uh, pašlaik ir ļoti lielu izaicinājumu un pārmaiņu priekšā. Tieši tāpēc Eiropas komisija ir sagatavojusi ambiciozu pakotni. Mēs eh, domājam par eh, konkurētspēju un par ilgspējīgumu. Eh, aviācija ietekmē arī klimatu. Aviācija rada ļoti daudz siltumnīca efekta gāzu izmešu, tā skaitā arī civilā aviācija. Šos izmešus līdz 2016. gadam vajadzētu krasi samazināt. Uh, Komisijā ir paredzēti dažādi risinājumi arī attiecībā uz CO2 saskaņā ar COP mērķiem. Tiek uh, ieteikts attīstīt tālāk arī biodegvielu. Domāju, ka mums vajadzētu pievērsties arī tādiem jautājumiem kā integrētās lidmašīnu biļetes. Šeit ir runa par nozares konkurētspēju, un mums ir vajadzīgi arī tādi pasākumi, kas ļautu uzlabot infrastruktūru Eiropā, tā skaitā arī infrastruktūru lidostās. Vajadzētu nodrošināt, lai šī nozare eh, varētu eh, darboties konkurētspējīgi eh, visā pasaulē. Plešikovas Beņamas kundze. Komisārs kundze. Šī nozara ir ļoti svarīga, tā nodrošina daudzas darba vietas, un mūsu ekonomikā tas arī daudz ko nu, nozīmē. Pusmiljons darbinieku strādā šajā nozarē, un šī nozare ir attīstās arvien vairāk. Mūsu mērķis ir stabilizēt gaisa satiksmi. Liberala, liberalizācijā ļoti būtiski ir nodrošināt arī kvalitatīvas pakalpojumus un rūpēties par pasažieru tiesībām. Tieši šādus lēmumus mums vajadzētu pieņemt. Tāpat nākotnē vajadzētu domāt arī par drošību. Tomēr tas nedrīkstētu novest pie tā, ka pasažieri lidostās saskartos ar vēl lielākiem apgrūtinājumiem. Pašlaik situācija jau arī nav patīkama. Paldies! Jungērijus kundze. Paldies, priekšādētāja komisāras kundze. Šī gada maijā Ģēntes universitātes pētījumā parādījās, ka Eh, puse no lidmašīnām. Tādās aviolīnijās kā eh, Rainer eh, darbojas ar personālu, kuriem ir ļoti slikti līgumi. Parasti šie darbinieki arī jauni gados. Un šāda veida prakse ir pārņemta no uh, kuģu nozares uz aviācijas nozari. Uzskatu, ka šajā nozarē vajadzētu atbilstoši uh, darboties, vajadzētu nodrošināt pienācīgus darba apstākļus darbiniekiem. Komisija ir teikusi, ka vajadzētu vērsties pret uh, šādām viegli apdraudētajām nestabilajām darba vietām. Uh, Es gribētu zināt, eh, komisāras Bulčas kundze, ko jūs darīsiet, lai vērstos pret šādu praksi aviācijā? Vajadzētu nodrošināt, lai aviācijas nozarē darba apstākļi būtu pēc iespējas labāki. Paldies, tagad Mūdī kundze. Paldies! Turmākā aviācijas pakotne ir izcila iespēja, lai pārskatītu uh, to, kā nākotnē darbosies EASA aģentūra, jeb Eiropas aviācijas drošības aģentūra. Mums ir jāpārskata arī rūpnieciskā bāze Eiropā un arī aviācijā, jo īpaši vajadzēja domāt par kompozītiem. Piemēram, Airbus uzņēmums nodarbina 4000 cilvēku tieši un vēl tūkstošiem cilvēkus m, saistītajos uzņēmumos. Taču ir jāgaida ārkārtīgi ilgi dažādi veidi certifikāti, tāpēc, ka EASA e, darbojas ar kavējumiem. Tieši tāpēc vajadzētu pārskatīt noteikumus, kas attiecas uz aviāciju. Tas ir jādara, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi šajā globālajā nozarē. Bez tam vajadzētu to arī izdarīt, neuzliekot Eiropas Savienības budžetam papildu izmaksas. Uh, Lūdzu, nodrošiniet, lai šī aģentūra darbotos nozares labā un lai tās saglabātu augsto drošības līmeni, kāds tā pašlaik ir. Paldies! Tagad uh, sāksies brīvā mikrofona procedūra. Pirmais kundz, kungs, kundze. Paldies, priekšādātāji. Bulčas kundze. Es ar uh, interesi gaidu nākamā mēneša aviācijas pakotni tās prezentāciju. Liberalizācija ir nākusi par labu pasažieriem un arī uzņēmumiem. Jums ir taisnība, dažas aviolīnijas darbojas ļoti labi, citām nebūtu neklājas tik labi. Mēs esam novērojuši, ka ir konsolidācija, ka ir arī jauns aviolīnijas, kas apkalpo reģionus. Iepriekšēji runātāji pieminēja Rainer un EasyJet šie, uh, šīs aviolīnijas uh, lido arī uz attālākiem reģioniem. Es gribētu pieminēt arī vienotās Eiropas debesis, pasažiertiesības un slotus. Mums par šiem jautājumiem ir uh, jādomā, lai uzlabotu Eiropas aviolīniju konkurētspēju. Es apsveicu arī to, ka mēs eh, sadarbosimies ar aviolīnijām ārpus Eiropas Savienības, piemēram, tika pieminēts Persijas līča valstis. Mums vajadzētu veidot visaptverošus aviācijas nolīgumus ar šīm aviolīnijām. Šie līgumi nekur nepazudīs Eh, jau tagad eh, pasažieri izmanto šīs aviolīnijas. Mēs mm, nedrīkstētu veidot eh, cietoksni ap mūsu aviolīnijām. Mums ir vajadzīgi visaptveroši nolīgumi. Vēlu jums daudz veiksmes. Es zinu, ka mums vajadzētu sadarboties, jo tas ir ļoti būtiski. Mēs galu galā strādājam globālā ekonomikā, un mēs nevaram skatīties tikai uz sevi, un mēģināt aizsargāt mūsu vēsturiskos iekavumus. Tas ir jādara mūsu patērētāju labā un arī to cilvēku labā, kas eh, nodrošina globālu uzņēmējdarbību. Marijas kungs. Paldies, priekšādātāji. Aviācijas nozare pieder pie uh, svarīgākajiem faktoriem Eiropas Savienībā, kas nodrošina izaugsmu un nodarbinātību. Paralēli uh, Te ir jādomā arī par gaisa satiksmi Eiropā. Mēs redzam, ka šeit ir arī dažādas papildu darba vietas. Trojkas eh, taupības pasākumi un arī eh, Merķeles eh, pasākumi ir likuši slēgt 14 reģionālās lidostas. Gribētu runāt arī par Atēnu lidostu. Vajadzētu nodrošināt, lai šīs lidostas turpinātu nodrošināt darba vietas Eiropā un ļautu nopelnīt Grieķijas tirkumu. Grieķijas lidostās pašlaik dominē Vācija. Šķiet, ka viss turisms pašlaik ir Vācijas rokās. Grieķijas tauta to nepieļaus. Paldies. Eh, Frunzulikas kungs. Paldies, priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Es atbalstu nākamo aviācijas pakotni, lai mēs varētu nodrošināt atbalstu Eiropas aviācijas nozarei, veicināt eh, tās konkurētspēju, stiprināt Eiropas lidostas un aeronavigācijas industriju. Nodrošināt, lai tie visi varētu spēlēt savu lomu globālajā tirgū. Komisijai vajadzētu ņemt vērā to, ka ir jāveicina novatoriskums arī dispečeru jomā, lidostu drošības jomā, digitalizācijas un multimodālu risinājumu jomā. Ir svarīgi, lai šī pakotne atbalstītu arī vides risinājumus, piemēram, uz globāliem tirgiem balstītus risinājumus, kas attiecas uz uh, oglekļu nodokļiem. Eiropas lidostas saskaras ar ļoti lielu konkurenciju, tieši tāpēc eh, komisijai vajadzētu ņemt vērā šo notikumu attīstību, pārskatot lidostu nodevu direktīvu. Pakotnē ir jāietver arī ilgtermiņa strateģiskais plāns, lai risinātu reģionālo lidostu problēmas Eiropas Savienībā. Paldies! Nākamais runātājs. Sūr tanu. Euroopa Komisjon otsustas. Paets kungs. Priekšsēdētāji, paldies. Gribēju jums pastāstīt, ka Estonian Air, jeb mūsu valsts aviosabiedrība, saņem valsts atbalstu, subsīdijas no valdības, un tagad ir saņemts paziņojums, ka šīs subsīdijas ir jāatmaksā. Tā rezultātā šī avilionija bankrotēja. Un tā rezultātā tiek apdraudēta visu mūsu konkurētspēju. 160 cilvēki zaudēja darbu. Un tika teikts, ka lūk, šis valsts piešķirtais atbalsts, lūk, traucējot konkurencei, un tāpēc jāatmaksā. Bet par kādu konkurenci tam mēs vispār runājam? Uz Igauniju neviens nelido, tur ir ļoti maz lidojumu savienojumu, daudz aviolīnijas nebūtu nemaz nevēlas uz turien lidot. Mūsu Nacionālās aviosabiedrības bankrots rezultātā samazina visas valsts konkurētspēju un padara savienojumus ar citu pasauli no Igaunijas neiespējams tad kā labāk kalpo šāda er, politika no Eiropas Savienības puses jaunajā aviācijas tiesību aktu pakotnē, vajadzētu ņemt vērā to, ka konkurence atsevišķos gadījumos nestrādā tā kā citur. Piemēram, perifērās, ja batālās teritorijās vajadzētu izvair, izdomāt cita veida pieeju un attiecīgi arī mainīt tiesību aktu pieeju. Nevar būt tā, ka mazās nomaļās perifērās valstīs nav ne, nekādu tiešu savienojumu ar lielākām pilsētām ar pasauli. Tas nav, tas nenāk par labu kopējiem tirgumu. Paldies! Lies paldies! Tālāk saku Rāfas kungam vārds. Kirie Pitropē. Kundzei. Priekšādātāji, paldies! Aviācijas sektora konkurētspēja ir ārkārtīgi svarīga. Tāpat laikā nedrīkstam aizmirst par lido, lidojumu izmantotājiem, par pasažieriem, un mums jādomā par pilsoņu interesēm pirmām kārtām. Var jau būt, ka ir izveidojies kaut kādas zināmas monopolu tiesības šajā sektorā. Piemēram, nezinu, Lufthansas gadījumā Vācijā. Tika jau iepriekš teikts, ka, piemēram, Grieķijā ir 14 lielas lidostas, kur faktiski trojkas rezultātā lidojums, spiediena rezultātā lidojums skaits ir samazinājies. Uh, un tika atļauts palikt, darbo, atļauts darboties tikai tām lidostām, kas tiek izvērtēts kā dzīvotspējīgs. Nu, bet tad kāda ir attīstības iespēja, kādas attīstības iespējas mūsu valstī, ja netiek nodrošināts nekādas investīcijas? Tad, lūk, mēs iznāk, esam upurējuši šīs citas lidostas uz kaut kādu monopolu mm, altāra. Tas nav atbilstīgi, un tam visam pāri ir Vācija ar savu aviosabiedrību. Protams, ka tas kaitē arī Grieķijas valdībai, tas kaitē Grieķijas iedzīvotājiem, darbaņēmējiem, komisārs kundze. Nu, bet tad tā Eiropa ir iecerējusi redzēt izaugsmu tās teritorijā. Lielas paldies! Tālāk Kelī kungam vārds. Lielas paldies! Uzmanīgi klausījos debatēs jāsaka, daudz ko arī uzzināju. Un gribu nākt klajā ar trim piezīmēm. Pirmām kārtām eh, aviācijā praksē jābūt godīgai, un tas jāskata globālā līmenī. Mūsu aviācijas sektors ir pelnījis vienādu spēles noteikumus. Komisārs runāja par to, ka trūkst regulējums CO2 emisiju jomā, bet, un tā ir taisnība, atcerēsimies arī šo pušu konferenci Parīzē, kur cerams tiks ņemts vērā arī aviācijas sektors, tāpat arī kuģniecības sektors, tā lai mēs varētu panākt vienošanos šai jomā, un visbeidzot konkurētspēja. Konkurētspēja avio sabiedrības nozarei Eiropā vispār. Es, piemēram, runā, esmu no īrijas, un mums ir avio sabiedrība, kuras tirgus daļa ar vienu pieauga arī kvalitāte pieaug, un es, protams, domāju Ryanair, un nesen īrijas valdība apsolīja, nu, īrijas valdība saņēma ierosināja atteikt ceļošanas nodokli, kur, kur kādas darbības rezultātā varētu pasažieru skaits vēl pieaugt par veselu miljonu gadā. Paldies, Kelī kungam! Tālāk dosim vārdu Violetai Bulčai komisārai Lūdzu. Priekšsēdētāji, godāti Eiropas parlamenta deputāti! Debats tiešām bija ārkārtīgi interesants, un tās man ļoti labi parādīja, cik, par cik svarīgi jūs šo tēmu uzskatāt. Un neskatoties uz tiem izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā, es zinu, ka mums izdosies tos visus atrasināt. Un atrasināt vislabākajā veidā, tā, ka visas interesētās puses tiks ņemtas vērā. Ļaujiet man varbūt tā īsumā izteikt pārdomas par atsevišķiem jūsu komentāriem un idejām. Diemžēl nevarēšu atbildēt uz pilnīgi visiem uzdotajiem jautājumiem, jo manas uzstāšanās laiks ir ieročots, un es varētu runāt vienīgi lasītu ārkārtīgā ātrumā, bet tad tulki netiks man līdzi, un tāpēc pievērsīšos tiem, kas varbūt bija tādi nozīmīgi, bet lūkšu jūs pilnīgi noteikti iesūtīt savus papildu jautājumus manam dienestam, un jūs saņemsiet atbilstīgu atbildi. Pirmām kārtām jautājums par drošību un godīgu konkurenci. Komisija, protams, atbalsta to, ka konkurencei ir jābūt godīgai aviācijas sektorā esam centušies to nodrošināt ar dažādiem instrumentiem. Pirmām kārtām, piemēram, veicinot tādus veselīgus konkurences principus divpusējos aviācijas pakalpojumu nolīgumos. Tālāk cenšamies veicināt arī pakalpojumu nolīgumu kvalitāti Eiropas līmenī ar eh, tirniecības partneriem, kas noved pie plaša aptverošiem līgumiem. Tāpat arī vienmēr ietveram starptautiskos nolīgumos godīgas konkurences klauzulu, tad, kad slēžam šādus nolīgumus ar trešām valstīm, lai pārliecinātos, ka komisijas ekskluzīvā kompetence un nacionālo konkurētspējas, eh, konkurences iestāžu eh, autoritāte un kompetence tiktu pilnībā respektēta. Tas ir skaidri un gaiši pateikts. Nākamais tika runāts par subsīdijām. Pirmām kārtām gribētu uzsvērt, ka subsīdiju pastāvēšana, protams, ir neno, nu, tiek eh, a, tie, tiek runāts, ka tādas pastāv, bet pierādīts tas nav. Un turklāt eh, tiek runāts par to, ka šādas subsēdijas tad negatīvi ietekmētu ES uzņēmumus. Tieši to mēs vēlamies novērst. Bet neaizmirstīsim, neaizmirstīsim ka konkurētspējas zudums avio eh, sektorā ir eh, skaidrojums ar dažādiem iemesliem trūkst, piemēram, arī vienoto Eiropas debešu principu īstenošanas, nepietiekama infrastruktūra, turklāt trūkst arī vienādu spēles noteikumu visiem spēlētājiem, un komisija šīs visas kļūmes centīsies novērst aviācijas stratēģijas ietvaros. Tālāk tika uzdoti jautājumi Un te nu es gribētu teikt, lūko, nav iesniegta neviena sūdzība no ES avio, sekta, avio sabiedrību sektora, neskatoties uz to, ka ļoti bieži dzirdam sūdzības par negodīgu praksi no trešām valstīm. Komisija līdz ar to šobrīd grasās finalizēt iekšējās pārskatīšanas procesu 868 šķērsvītra 2004 regulā un nākot klajā kā rezultāts ar kādu jaunu eh, tiesību aktu potenciāli, nu, tas varētu notikt 2016. gada sākumā. Kas attiec uz darba apstākļiem? Lai avio sektors būtu konkurētspējīgs, ir, protams, milzīgs spiediens samazināt operatīvās izmaksas, un tas var ietekmēt sociālos apstākļus. Komisija, izmantojot aviācijas stratēģiju, centīsies visus šos jautājumus atrasināt. Uh, ES aviācijas nozars e, spēlētāji e, tā rezultātā gūs milzīgu priekšrocību no visa šī pieaugušā potenciāla un varēs uzturēt spēcīgas sociālās garantijas, radot kvalitatīvas darba vietas šai sektorā. Un šajā kontekstā pats galvenais ir uzturēt spēcīgu sociālo dialogu. Un es domāju, ka mēs esam izveidojuši ļoti labus nosacījumus šādu dialogu veidošanai, tad, kad 2015. gada jūnijā noturējām transporta konferenci. Problēmas ar nodarbinātību arī ir jautājums, kas tiek minēts bieži. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šai ziņā apzinātu visus faktus un visus juridiskos elementus, kas tirgu spēlē savu lomu. Tad, kad runājam, piemēram, par dažādu veidu atipiskām eh, nodarbēm, eh, kas, protams, raksturīgs tieši avio sektoram, un šī iemesla dēļ komisija grasās pavisam drīz publicēt pētījumu par nodarbinātību un darba apstākļiem avio transportā eh, jomā un lidostās. Turklāt EASA e ir izveidojusi darba grupu, kas izvērtēs drošuma aspektus jaunos biznesa modeļos. Apmācību un prasmes. Drošība un drošums Eiropā noteikti pieprasa visaugstākos standartus apmācībā. Atsevišķas prasmes un kompetences, jāsaka, šobrīd vēl nav plaši pieejams un būs jātīsta, jānodrošina apmācība, eh, un tas jādara ar prioritātes uzsvaru. Ir izveidota EASA virtuālā akadēmija, kur tiek piedāvāts eh, ar akreditācijas pamatiem dažādi veidi apmācības kursi, uh, kopēji standarti, tajos tiek iekļauti, un ir vajadzīgi šādi kopēji standarti arī attiecībā uz avio darbinieku inspekcijām, un tie ir jautājumi, ko mēs šobrīd pilnīgi noteikti pētām un skatām. Par vidas aizsardzību runājot, Eiropas Savienība ir izveidojusi virkni instrumentus, kā piemēram emisiju tirniecības schēma, lai vērstos pret CO2 emisiju palielināšanos ES. Jāizveido globāls tirniecības mehānisms tā, lai varētu panākt eh, tādu attīstību, kur oglekļa emisijas apjomā nepieaug. Jāizveido arī CO2 standarti lidaparātiem. Runājot par Gibraltāru. Tas arī tika, šis jautājums tika daļai pieminēts un vēlos par to runāt. Gibraltāra jautājums, jāsaka, šobrīd apdraud vairāku gadu darbu trijās Eiropas Savienības iestādēs un vienlaicīgi tā neļaus Eiropas, šis jautājums šķiet neļaus Eiropas Savienībai pildīt saistības eh, avio jomā un tāpēc mēs visas puses mudinām abas konfliktājusies citās puses un citās puses rast praktisku, pragmatisku risinājumu un tā, lai aviācijas stratēģija varētu piedāvāt tādu grūdu spiedienu šī, attīstībai šai jomā un tā uzlabotu gan pasažieru tiesības, gan daudz ko citu. Un tāpēc visbeidzot priekšādātāji godātie deputāti, komisija ir paredzējusi iz... nākt klajā ar aviācijas stratēģiju decembra sākumā. Nu, jāsaka, tas nebūs tāds vienreizais pasākums. Nē, un, protams, nav iespējams tā, ka ar kaut kādu burviju nūjiņu mēs pēkšņi situāciju padarām par perfektu. Nē, bet ar šo stratēģiju mēs ceram virzīties uz spēcīgu un konkurētspējīgu aviācijas sektoru un daudz spēcīgāku vienoto aviācijas pakalpojumu tirgu. Un es tiešām ar nepacietību gaidu iespēju turpināt sadarbību ar jums visiem. Un es tiešām gribētu cerēt, ka mums izdosies kopīgiem spēkiem panākt virzību uz priekšu, tā lai aviācijas sektors var turpināt attīstīties un būt vadošais gan Eiropā, gan globāli. Paldies! Thank you very much, Commissioner. Komuniko. Paldies, komisārs kundzei. Esmu saņēmis septiņas rezolūcijas projektus diskusijas līdz ar to par šo tematu ir noslēgušās, un balsošana par šo šīm rezolūcijām notiks rīt. Tagad atgādināt visiem Eiropas parlamenta deputātiem, ka paredzēta Luks balvas pasniegšana eh, drīzumā. Tā ir balva kinematogrāfijas jomā. Un šī procesa ietvaros eh, tiek izrādītas trīs labākās filmas Tas ir trīs atlasītās filmas, kas šobrīd piedalās finālā, pieejams visās Eiropas Savienības valodās. E, jūs visi varat tās noskatīties šeit parlamenta telpās, lūkšu jūs visus tās arī noskatīties, tā lai jūs pēc tam varētu izteikt vērtējumu. Un nodot balsis, izdarot to līdz 23. novembrim. Tas tāpēc, ka 24. novembrī notiks balvas pasniegšanas ceremonija. Tāpat gribu informēt arī visus citus, kas ir klāt šai plenārsēdē vai kas klausās eh, šai plenārsesijas gaitā. Ir paredzēts balsojums arī no pilsoņu puses, respektīvi arī pilsoņi varēs nodot balsu par vienu no šīm trim filmām, tātad ne tikai deputāti, bet arī pils būs tiks pies, piešķiet arī papildus balva, tāda kā tautas balva. Uh, Un to jūs varat eh, izdarīt, tātad nobalsot par šīm filmām, varat ieejot mājaslapā, Luks balvas mājaslapā. Domāju, ka tas ir ļoti labs veids, kā iesaistīt mūsu darbā arī pilsoņus, dot viņiem iespēju izteikt savu viedokli, tādā veidā veicinot Eiropas kinematogrāfiju. Tātad atminieties, Deputātiem balsis jānodod līdz 23. novembrim, un es patiešām ceru, ka balsojumā piedalīsies pēc iespējas vairāk deputātu. Jo kā jau sākumā tika teikts, un to teica arī Kostas kungs, tāpat arī vicepriekšādātāja, Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs visi līdzdarbojamies šai procesā, kuras rezultātā uh, tiek izvēlēta labākā filma. Trīs filmas - Mediterrānijā, Urok un Mustang. Tādi ir šie filmu nosaukumi. Tālāk pār tagad neliela pauze un pulkstens septiņos atsāksim darbu ar balsošanu.